teoriju, tāpēc, ka katrām attiecībām ir savs raksturs un problemātika. Tā piemēram, ņemot Slovā, Slovenijas un Horvātijas uh, robežu jautājumu. Labi, tas ir tāds vienkāršs jautājums, jo tas ir gandrīz atrisināts, bet uh, to Eiropas Savienībā pacēla viena valsts, un tās rezultātā tika bloķētas sarunas ar Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. T ja mēs runājam par Kipru, tad eh, lēmumi, kas aicina pieņemt Ankaras protokolu nosacījumus, eh, to, vien, to vienprātīgi ir, vienbalsīgi ir prasījušas visas Eiropas Savienības dalība valsts. Tātad 2005. gada septembrī tās bija 25 dalība valsts. Un tas bija priekšnosacījums saruna atvēršanai, uzsākšanai ar Turciju. Tā tad, principā, tas nav bilaterāls dabas jautājums, bet tas ir Eiropas Savienības jautājums, kurā lēmumu ir leģitīmi pieņēmusi Eiropas Savienība. Un tālāk, uh, Fajonas kundzes jautājums. Uh, uh, prieks redzēt jūs Eiropas parlamentā. Es jau vienu brīdi iedomājos, kas esam preses konferencē. Jūsu jautājums par vīzu liberalizāciju ir ārkārtīgi būtisks. Es gribētu sniegt skaidrojumu. Jā, Bosnija-Hercegovina panāks šo bezvīzu režīmu, tad, kad valsts izpildīs visus priekšnosacījumus, ko ir nospraudus Eiropas Savienība. Bet, piemēram, biometrisko pašu izdošana, kas tagad ir sākusies oktobrī, un toreiz jūlijā, kad mēs izteicām savas rekomendācijas, nebija izdota neviena biometriskā pase Bosnijā Hercegovinā. Tagad šī valsts ir pātrinājusi sagatavošanās darbus Un uh, viņiem tagad ir stimuls ieviest likums, nodrošinot labāku iekšējo drošību, robežu drošību, tāpat arī nodrošinot uh, biometrisko pasu izsniegšanu. Galvenais tagad ir uh, šo pieņemto likumu un Eiropas Savienības prasību reāla ievērošana. Butmirā jautājums būs tāds, vai mēs spēsim pātrināt šo bezvīzu režīmu ar Bosniju Hercegovinu, jo valstī ir nepieciešama labāk funkcionējoša valsts, efektīvāk lēmumu pieņemšanas struktūra, un tad, kad valsts varēs pātrināt šo priekšnosacījumu izpildīšanu, tad arī pātrināsies šis uh, bezvīzu process. Bet es pilnīgi piekrītu jums, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī valsts kur ir daudz cietus 90. gados, lai tā varētu virzīties uz priekšu un lai tik tiešām varētu redzēt, pieredzēt savas uh, pilsoniskās sabiedrības patiesu eiropeizāciju un bezvīzu režīms šeit būtu izšķirošs svarīgs. Paldies, komisāra kungs! par ārkārtīgi noderīgo un interesanto prezentāciju. Šī bija ārkārtīgi dinamiska sēde. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kas runāja šajā sēdē. Nākamreiz tiksimies Strasbūrā 19. oktobrī no pulksten 18.30 līdz 17.15. Šodien sēde ir beigusies. Paldies!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 atsāksim cilvēktiesību apakškomitejas sēdi. Es ļoti atvainojos par to, ka sākam vēlāk, bet tas ir tādēļ, ka iepriekšējā komitejā, AFET komitejā bija ārkārtīgi interesants debatas ar komisāru Olī Reini par Balkānu valstīm un citām uh, valstīm, un tādēļ viņi pārtērē viņiem atvēlēto laiku. Bet tagad nu gan sāksim darbu. Aplūkosim darbu kārtību. Darbu kārtībā ir lielas izmaiņas. Ceturtais darba kārtības punkts, diemžēl, atkrīt šodien. Mēs bijām paredzējuši uzklausīt cilvēktiesību padomus priekšsēdētāju Aleksu Van Mēvenu. Diemžēl šodien tas nebūs iespējams, jo Van Mēven kungam bija steidzam jādodas uz Ženēvu uz kādu citu sanāksmi. Viņam tur notiek sanāksme par Goldstone ziņojumu un par to, ko nu darīt tālāk. Mahdollisesti yritämme marraskuuta. Sekretariāts mēģina norganizēt citu tikšanos ar viņu un cerams, ka tā notiks pēc iespējas ātrāk, varbūt novembrī. Mēs neesam vēl vienojušies, nav vēl panākt vienošanās par to, ko lai dara ar Goldstone ziņojumu būs sēde par šo jautājumu, tāpat arī citiem jautājumiem, kā Mjanmu, Sudānu. Eiropas Savienības viedoklis līdz šim ir bijis pietiekami ietekmīgs. Tas vienkārši deputātiem zināšanai. Van Mēvenkungs tiks aicināts arī uz ārlietu komiteju kur viņš izklāstīja savu viedokli par Goldstone ziņojumu. Gribētu teikt arī to, ka ir ļoti vērtīgi tomēr runāt ar ANO augsto cilvēktiesību komisāru, kas drīz ieradīsies Briselē. Šīs cilvēktiesību komisārs atvērs savu biroju Briselē un domāju, ka būtu ļoti noderīgi organizēt tikšanos arī ar viņu. Tikšanās laikā ar Lohbīleru skundzi, Hovitu kungu, Andrikienas skundzi Mēs jau esam runājuši par to, un es esmu pārliecināta, ka mēs ļoti sadarbosimies ar šo cilvēktiesību augsto komisāru. Eiropas Savienībai tas būtu ļoti svarīgi. Eiropas Savienībai ir jāveic pašai savs darbs cilvēktiesību jomā un jākalpo kā piemēram, jo Eiropa var būt ļoti labs piemērs cilvēktiesību aizsardzības jomā. Godātie kolēģi, gribētu jūs informēt vēl par kaut ko. Nigērijas senāta deputāts, kurš šobrīd ir Briselē, arī ir paredzējis ierasties pie mums. Viņš ir ieradies kopā ar Startautiskās krimināla tiesas galveno tiesnesi. Šis viesis ir priekšsēdētājs organizācijai, kas saucas parlamentārieši par cilvēktiesībām. Un uh, Mums būs ārkārtīgi liels prieks ar viņu tikties un viņu uzklausīt. Vai jūs varat piekrist darba kārtībai ar tām izmaiņām, kuras es pieteicu? Paldies, ja nav iebildumu. Tad mums pirmkārt ir jāapstiprina 10. septembra sēdes protokols, vai nav iebildumu? Iebildumu nav, paldies, tad tas ir izdarīts. Tālāk priekšsādātājs paziņojumu. Mūsu parlamenta priekšsādātājs Jeržī Buzaks desmitajā oktobrī organizēja cilvēktiesību dienu Eiropas Savienībā. Viņš norādīja, ka vienīgā Eiropas Savienības valsts, Eiropas valsts, kas joprojām piespriež nāvis sodu, ir Baltkrievija. Buzekungs norādīja arī uz to, ka ir ļoti svarīgi atzīmēt bērnu tiesību konvencijas 20. gada dienu. Bērni un nepilngadīgie dažās valstīs joprojām tiek sodīti ar nāves sodu. Īpaši šeit pieminams kāds gadījums. Tika sodīts ar nāvi nepilngadīgais Irānā pagājušo svētdienu. Viņu sauc Behnūts Šadžais. Mums jādara viss, ko mēs varam, lai tas neatkārtotos nākotnē, lai šādas parādības apkarotu. Tālāk runājot par Ķīnu. Seši nepilngadīgie audēji ir tikko, kā viņiem ir piespriests nāves sots pēc tiesas sprieduma. Dalībvalsts ir lūgušas piedalīties šajos tiesas sēdēs kā novērotāji. Taču mēs nesaņēmām informāciju pat par to, kur šīs tiesas sēdes notiks, tātad nebija iespējams piedalīties. Ir ļoti svarīgs ziņojums par Eiropas ārējo diplomātsko dienestu, kas šobrīd top parlamentā. Protams, tas tiks izveidots tikai tad, ja tiks pilnībā apstiprināts un stāsies spēkā Lisabonas līgums. Mūsu komitejai, ne ārlietu komitejai, ir jāraksta atzinums par šo jautājumu. Un es lūdzu, lai šo tēmu iekļaut darba kārtībā arī mūsu apakškomitejā. Lohpīles kundzes un daži mani grozījumi jau ir tapuši. Mēs tos iesniegsim, lai cilvēktiesības varētu integrēt mūsu ārpolitikā visos aspektos. Es ceru, ka jūs visi varēsiet piedalīties sēdē, kad būs balsojums par šo atziņumu un balsot par šiem grozījumiem. Tālāk nākamais jautājums - demokrātijas konsensus. Esam iesnieguši dažus mutiskos jautājumus kopā ar attīstības un ārlietu komitejām. Šie jautājumi tiks iekļaut novembra plenārsesijas darba kārtībā. mēģinam nodrošināt to, lai šie jautājumi tiktu izskatīti mini plenāra sēdē Briselē. Diemžēl nebija iespējams tos iekļaut nākamās nedēļas darba kārtībā Strasbūrā. Domāju, ka ir īstais laiks to darīt, jo, ja mēs debatēsim par šo tēmu tagad, tad tas būs īsti laikā, jo pēc tam par to runās vispārējo lietu un ārējo lietu padomē. Esam mēģinājuši rakstīt rezolūciju, sekretariāts mums jau piedāvā rezolūcijas uzmetumu. Šīs uzmetums vai projekts varētu būt kā pamats, no kur mēs varētu iziet. Pagaidām mēs nezinām, kad tieši būs debats par šiem mutiskajiem jautājumiem. Un pēdējais jautājums, pēdējais paziņojums ir par Uzbekistānu. Eiropas Savienības ārlietu ministri, dalību valstu ārlietu ministri, diskutēs par ieroču lietošanas aizliegumu Uzbekistānā nākamajā padomas sēdē. Ir iespējams sankcijas attiecībā pret Uzbekistānu. Šīs sankcijas jau stājās spēkā 2005. gadā, jo toreiz Andeģānas pilsētā tika noslapkavots diezgan liels cilvēku skaits. Mēs esam aicinājuši izstrādāt neatkarīgu starptautisku pārskatu par šiem notikumiem Uzbekistānā. Uzbekistānas varas iestādes, diemžēl, nav atļāvušas veikt nekādu izpēti vai izmeklēšanu šajā jautājumā viņu valstī. Un tagad tiek runāts par vīzu atcelšanu vai, vai vīzu aizliegumu. Jau kopš pagājušā gada oktobra vairs netiek izsniegtas vīzas Uzbekistānas pilsoņiem. Diemžēl Padome savos lēmumos nepiemina Andiģānu vispār. Domājams, ka, jautā, ka lietas attīstās pareizā virzienā šobrīd Uzbekistānā, tā arī padomu uzskatīja, un tādēļ net tika iekļauts šis jautājums secinājumos. Taču mēs zinām, ka cilvēktiesība pārkāpumi joprojām izraisa mūsos ļoti liels bažas šajā valstī. Piemēram, tiek izmantots bērnu darbs un arī ir citi pārkāpumi. Tādēļ es gribētu jūs aicināt cieši sekot notikuma attīstībai šajā valstī, lai mēs varētu domāt par to, ko darīt šajā situācijā. Un tagad es došu vārdu jums, Lopīlens kundze, lūdzu. Paldies, ka devāt man vārdu priekšādātājs kundze. 26. un 27. oktobrī tiksies Eiropas ārlietu ministri un lems par to, uh, vai tiks atcelts ieroču embargo, kas šobrīd ir spēkā attiecībā uz Afganistānu. Es domāju, ka tas e, pieliks punktu jebkādai neatkarīgai izmeklēšanai Andiģānas slepkavībās. Tad padomājiet, ko tas nozīmē upuru ģimenēm. Tas, tā būtu pļauka cilvēktiesība aizstāvjiem Uzbekistānā, ja Eiropas Savienība nosūtīs šādu signālu. Tas nozīmēs, ka mēs neņemam vērā cilvēku tiesību jautājumus, un mūsu prasības šajā jomā nav nopietnas. Es gribētu runāt par šo jautājumu ar savas valsts valdību, ar Vācijas valdību, jo šobrīd šķiet, ka Vācija mm, vēl vilcinās un ne, nav gatava balsot pret šī ieročim embargo atcelšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu rakstīt vēstuli Bilta kungam un tajā paskaidrot, ka cilvēktiesību joma nav būtiski uzlabojusies Uzbekistānā. Ir bijušas runas par Andeģānas slepkavību, un tomēr tanīpat laikā secinājumi vai izpēta šajā jautājumā nav neatkarīga un nav visaptveroša. Paldies! Liels paldies, Loh Bīlers kundzei! Tagad vārds Hovita kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir divi tādi vispārīgi komentāri par jūsu paziņojumiem. Es nerunāšu par Uzbekistānu. Pirmkārt, es priecājos. Es gribētu uh, nodrošinās to, lai mums attiecības ar AFET komiteju būs labākas, jo šodien e, mūsu sēžu laiki nonāca pretrunā viens ar otru. Reizēm mums tomēr vajadzētu uzstāt, ka mūsu darba kārtība arī ir ļoti svarīga un nevajadzētu tā komitejām sacensties savā starpā. Otrkārt, varbūt man nav taisnība, taču esmu saņēmusi informāciju, ka demokratizācijas jautājums tiks iekļauts Strasbūrā plenārsēdē otrdienā. Šo pēcpusdienu tiks noformulēta galīgā darba kārtība, protams. Taču es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties ātri, jo ir nepieciešams sadarboties rezolūcijas rakstīšanā. Ja šis jautājums tiks iekļauts, tad mums vajadzētu teikt savu vārdu. Lies paldies Havit kungam! Grupu, politisko grupu priekšsēdētāji šo pēcpusdienu tieks, tātad ir prezidenta konference, kurā tiks nolēmts, vai demokratizācijas jautājums tiks iekļauts plenārsēdes darba kārtībā vai nē nākamnedēļ. Tiešām būtu labi, ja šīs debats notiktu nākamnedēļ. Mēs varētu aicināt tad informēt visu politisko grupu pārstāvis par šo jautājumu. Ieglis kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Uzbekistānu, jau desmit gadus es darbojos eh, delegācijā par Uzbekistānas jautājumiem, bet eh, kādu gadu man nav bijusi iespēja doties uz šo valsti. Jebkurā gadījumā pārzinu situāciju valstī diezgan labi. Vēlētos norādīt, ka strādājot mums vajadzētu ņemt vērā progresu Uzbekistānā. Ir jāatcerās, ka valstī ir iespēja darboties brīvi un bez ierobežojumiem. Mums ir jāstiprina tiesību aizstāvi šajā valstī, un tad mēs varēsim panākt arī daudz ko citu. Es vēlētos atgādināt, ka tādas lietas kā slepkavības cilvēku nogalināšanu, kā arī nāves sodīja e, jauniešiem, ir jāatgādina, ka Uzbekistāna ir atcēlusi nāves sodu. Jā, tas nav daudz, bet tas, e, jebkurā gadījumā, ir solis uz priekšu. Tas ir tāds maziņš, maziņš solītis uz priekšu, ko daudzas valstis, diemžēl, nav paspērušas. Es tāpēc vēlētos lūgt skatīties uz lietām ar pareizu atsamēru. Mums vajadzētu balstīt tās pozitīvās lietas, kas jau ir paveiktas. Paldies, Iegus kundzei! Un tagad atgriezi, atgriezīsimies pie tā, ko teica Lohbīlers kundze. Kopā ar eh, viceprezidentiem mēs varētu aicināt varbūt Bildu kungu ierasties Strasbūrā nākamnedēļ. Un tad Lohbīlers kundze, Jēglas kundze un citas, kuras interesē šis jautājums, varētu pieaicināt šajā sēdē. Un tad mēs varētu skaidru zināt, kāda ir Eiropas Savienības politika attiecībā pret Uzbekistānu. Ja jūs esat ar mieru, tad tā arī darīsim. Tad kopā ar viceprezidentiem mēs mēģināsim organizēt šādu tikšanos ar Karlu Biltu. Dārgie kolēģi, un tagad galvenais darba kārtības jautājums, kuram varēsim atvēlēt vairāk laika nekā bija paredzēts. Tas tādēļ, ka neieradīsies ANO cilvēktiesību mm, padomus priekšsādātājs. Tad piektais darba kārtības jautājums - Eiropas Savienības finansiālais atbalsts demokrātijai un cilvēktiesībām. Tas ir jautājums, kas man ir tuvs. Komisija mums piedāvās vidējā termiņa pārskatu drīzumā par šiem jautājumiem. Tas ir parastais vidējā termiņa pārskats, un tajā būs runa par visām finansēšanas programmām. Rolfs Tīmans uh, arī ir no attiecīgā di ģenerāldirektorāta, ārlietu ģenerāldirektorāta. Tad būs pārstāvi no nevalstiskām organizācijām. Leonora Lepasāna, kas ir ieradusies šodien zālē un ir NVO demokrātijas un cilvēktiesību tīkla priekšsēdētāja un koordinātāja. Šeit ir ieradusies arī Aleksandra Makarov, kas pārstāv uh, biedrību Konkordiju, kas arī ir savu veidu uh, sadarbības tīkls starp nevalstiskām organizācijām. Ar šiem cilvēkiem esam jau tikušies, esam runājuši par attīstības politiku un par tās saistību ar cilvēktiesībām. Vispirms es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim Buracistas kungam. Vai jūs varētu ļoti īsi mums pastāstīt par šo finansiālo instrumentu. Mēs gribētu dzirdēt, kas ir panākts pateicoties šim instrumentam un kas vēl būtu darāms tuvākajā nākotnē. Pēc tam mēs aicināsim Rolfu Dīmensu izteikties un pastāstīt mums par komisijas strateģiskajiem mērķiem laika posmam līdz 2013. gadam. Pēc tam uzklausīsim nevalstiskās organizācijas. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jūs ievadrunā. Jūs teicāt, ka cilvēktiesību jomā Eiropai ir jābūt klāt un jābūt redzamai. Es mēģināšu pierādīt, ka Eiropas komisija tieši to arī mēģina panākt. Kopš 2006. gada ir izveidots Eiropas Savienības finansiālais atbalsts demokrātiem un cilvēktiesībām. Tas ir instruments, kas patiesībā ir kā tāds veiksmīgs auglis mūsu demokrātijas un cilvēktiesību darbībai. Ar šo finanšu instrumentu mēs sniedzam palīdzību visā pasaulē, atbalstot demokrātijas un cilvēktiesību jautājumus. trešajās valstīs budžets ir 1,1 miljards eiro laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam. Ja mēs pieņemsim arī, pieskaitām arī eh, tos līdzekļus, kas ir paredzēti uh, vēlēšana novērošanai, tad kopumā budžets ir 115 miljoni eiro. Kā jau es teicu, galvenais šī budžeta mērķis ir atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un pamattiesību ievērošanu visā pasaulē. Finansējums ir kā tāds papildu finansējums kopienas atbalsta programmām, kas tiek darbināts divpusējā veidā. Šī demokrātijas instrumenta galvenais spēks ir tā spējai tikt lietotam neatkarīgi. Nav nepieciešams attiecīgās valdības atbalsts. Tas nozīmē, ka mēs varam instrumentu izmantot arī sensitīvos politiskos gadījumos varam sadarboties ar vietējām pilsoniskām organizācijām, kurām ir jāsaglabā neatkarība no valsts administrācijas šis Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām tādēļ var tikt izmantots arī tādās valstīs, kuras mēs varam aprakstīt kā sarežģīti partneri. Valstīs, kur pamatiesības ir ļoti apdraudētas un kur ir arī geogrāfiskas problēmas. Šo instrumentu mēs izmantojam, izmantojot eh, gan eh, mūsu pašu priekšlikums, gan arī strateģisko partnerību ar starptautiskām organizācijām. Mēs risinām tādus jautājumus kā tiesiskums, starptautiskā tiesvedība, kā arī pamata tiesību uzturēšana un arī citi jautājumi. Līdz šim mēs esam izsludinājuši vairāk nekā simts dažādus projektu pieņemšanas pasākums visā pasaulē. To mēs darām caur Eiropas Savienības delegācijām. Vairāk nekā 300 projekts ir iesniegušas vietējās pilsoniskās sabiedrības 70 dažādās valstīs. Šos projektus pārvalda Eiropas komisijas delegācija, kas atrodas šajās valstīs. Pārējie projekti ir starptautiskas dabas projekti, kas attiecas uz strateģiski svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem, tādiem kā cilvēktiesības un pamatbrīvības valstīs un reģionos, kur tiek apdraudētas šīs tiesības un brīvības. Un šeit šobrīd darbojas 27 projekti un tiek gatavoti 19 jauni projekti. Mēs izvēršam cīņu pret nāves sodu, Ir astoņi projekti, kas darbojas šobrīd, un vēl pieci tiek gatavoti. Tālāk spīdzināšanas izskaušana. Šobrīd menedžējam septiņus projektus no Briseles, un ir 25 projekti, kurus vada un pārvalda dažādās Eiropas komisijas delegācijas. Un visbeidzot, cilvēktiesību aizstāvju projekts, kur ir 11 projekti, kas šobrīd norit, un tur ir arī tādi ārkārtas atbalsta pasākumi paredzēti. Un tad vēl ir globālā pilsoniskās sabiedrības kampaņa, kuru mēs, saņem, kur mēs saņemam atbalstu no Startautiskās cilvēktiesību tiesas. Un ir pieci projekti, kas tiek gatavot. 2009. gadā mēs saņēmām desmit jaunus pieteikumus jo mūsu priekšlikums ir visu laiku atvērts un nav nekāda termiņa projekta iesniegšanai. Mēs it īpaši vēlamies saņemt projektus no eh, tām valstīm, kuras vairāk apdraudāt šīs tiesības. Bet nākamie termiņi jaunā budžeta eh, cikla saņemšanai ir 30. oktobris un nākamā gada oktobris, un šo, šodien beidzas termiņš projektu pieteikšanai par nāvis soda apkarošanu. Tālāk ir arī projekts, kurš atbalsta starptautiskās kriminālas tiesas darbošanu. Tālāk ir maģistra programmas, kas tiek atvērtas decembra sākumā attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību. Mēs veicam arī pasākumus cilvēktiesību aizstāvju atbalstam, un tur projekti ir jāiesniedz līdz 2010. gada septembri. Līdz ar to beigsies 2010. gada periods, un projektus mēs būsim saņēmuši līdz jūnija beigām nākamgad. Mēs sadarbojamies ar strateģiskiem partneriem, ar starptautiskām organizācijām, ar mērķi atbalstīt demokrātijas stiprināšanu. Mēs mēģinām stiprināt tiesiskumu, starptautiskās tiesības, pamatbrīvības popularizēt. Kā mēs to daram? Pavisam mums ir apmēram 20 konkrētas rīcības kopā ar strateģiskiem partneriem tādi kā uh, ANO, augstais cilvēktiesība pārstāvis, Eiropas padome un starptautiskā krimināltiesa Mūsu instruments atbalsta arī maģistrantūras grādu, maģistrantūras programmu izveidošanu cilvēktiesību jautājumos. Tāpat arī dažādi citu veidu izglītības programmas, pētniecības programmas, kas ir vērsts uz cilvēktiesību un demokratizācijas atbalstu. Praksē mums ir divas stipendijas reģionālajām maģistru programmām. Šīs mēs sniedzam atbalstu arī pētniecībai Balkānos, Latviņamerikā, eh, Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Bez tam ir jārunā arī par vēlēšanu novērošanu. Tās tiek finansēta, novērošana tiek finansēta arī no šīs budžeta līnijas. Vēlēšana novērošana ir specifisks pasākums, jo tas ir viens no Eiropas saimnības ārpolitikas instrumentiem. Katras um, novērošana misijas priekšsēdētājs ir no Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vai attīstības komitejas, un uh, dalību valstis piedāvā savus novērotājus šīm misijām. Eiropas Savienības novērošanas misijas organizē un uzrauga Eiropas komisiju. Šis instruments eh, darbojas gan globāli, gan reģionālā līmenī, gan valstu līmenī. Līdz šim lielākā daļa finansējuma ir izmantota Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Šis instruments ir eh, arī piemērots maza mēroga projektiem. Mums ir tādas atbalsta schēmas valstīm kuru mērķis ir likt valstīm vairāk uzņemties atbildību par notiekošo, tāpat arī aktivizēt pilsonisko sabiedrību. Le, valstu līmeņu projektā uh, Menedžments nenotiek no Briseles, bet projekti tiek vadīti komisijas delegācijā. 77 valsts 2009. gadā saņēma atbalstu dažādiem pilsoniskiem projektiem. 2010. gadā šādi projekti būs jau 92. Mēs turpinām vēlēšanu novērošanu Afganistānā, Bolīvijā, Mozambikā, tāpat arī Kodivārā. tas šobrīd notiek un, un ir pēdējos trīs šī gada mēnešos tās ir mūsu aktivitātes. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Lielas paldies, Boracis kungs. Tagad uzklausīsim Tīmāns kungu, kas pārstāv cilvēktiesību nodaļu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jūs lūdzētu man pastāstīt par uh, turpmākajiem notikumiem, par to, kas notiks laikā no 2010. līdz 2013. gadam. Kā jau jūs zināt, Eiropas komisija ir apņēmusies veikt pārskatu par visu finanšu palīdzību un visiem instrumentiem, tā skaitā par cilvēktiesību instrumentu. Šis pārskats tika veiks 2009. un 2010. gadā. Pašlaik mēs uh, pārskatām uh, komisijas 2007. gada augustā pieņemto stratēģiju. Attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu mēs uzskatām, ka ieviešanas periods, tad, tad uh, reālais ieviešanas periods stratēģijai ir pārāk īss. Mēs nevaram tāpēc ieviest šeit eh, būtiskas izmaiņas. Kā jau es minēju, stratēģija tika pieņemta tikai 2007. gada augustā. Eh, pašreizējā realizācija sākās tikai 2008. gada beigās, kad tika eh, izvirzīti uzaicinājumi priekšlikumiem un tā tālāk. Bez tā mēs darbojamies arī vēlēšanu novērošanas jomā. Šeit nav tādu projektu, kas būtu jau paveikti un kas ļautu mums izvērtēt 2007. gadā pieņemtās stratēģijas efektivitāti. Sagatavojoties pārskatam, mēs esam nosūtījuši konsultantus, kas pēta konkrēto situāciju valstīs. Kā jau jūs dzirdējāt, mums ir daudz aktivitāšu vairākās valstīs. Lielākā daļa no mūsu darbībām tiek veiktas attiecībā uz konkrētu valsti. No šīm konsultācijām var spriest, ka um, pārskats vēl nevar tikt sagatavots. Konsultanti ir ieteikuši atkārtoti paust šīs, šos piecus mērķus, kas tika iekļauti 2007. gada stratēģijā un atkārtot šos mērķus arī periodam no 2010. līdz 2013. gadam. Komisija ir uh, nolēmusi tieši tā arī rīkoties. Tas viss nozīmē, ka pārmaiņas, kuras mēs ieteiksim ieviešanai stratēģijā, būs visnotaļ nedaudzas, ja mēs runājam par saturu. Tātad mēs saglabājam galvenos mērķus, mēs ieviesīsim dažas nelielas izmaiņas tematiskā ziņā. Piemēram, mēs esam veikuši jau konsultācijas ar Ekonomisko un sociālo lietu komiteju, kā arī ar reģionu komiteju. Esam konsultējušies arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām cilvēktiesību un demokratizācijas jomā. Tas nozīmē, ka tiks iekļautas atsaucas jaunajā stratēģijā uz nepieciešamību atbalstīt ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. blakus politiskajām un pilsoņu tiesībām. Mēs iekļausim atsaucē arī uz sociālo dialogu, kas varētu būt instruments, kas ļauj veicināt mieru un novērst konfliktus. Mēs ieviesīsim atsauci arī uz korporatīvo sociālo atbildību. Tie būs tādi nelieli papildu elementi, kas ir ieviesti ņemot vērā konsultāciju rezultātus. Vienīgās būtiskākās izmaiņas, kas tiks iekļautas nākamajā pārskatītajā stratēģijā, attieksies uz finansēšanas darbībām. ņemot vērā to, ka trešajās valstīs ir arvien pieaugošāka vajadzība ieviest vairāk pilsoniskās sabiedrības uh, darbību, mēs palielināsim uz valsti bāzētu operāciju skaitu. Mēs paredzēsim arī lielākus finanšu resursus reģionālai sadarbībai. Tas tiek darīts tāpēc, ka projektu kvalitāte šajā jomā diemžēl nav tik laba, kādai tai vajadzētu būt. Stratēģijā mēs vēlamies iekļaut arī divas jaunas Eiropas Savienības vadlīnijas par cīņu pret vardarbību pret sievietēm un bērniem. Šīs vadlīnijas tika pieņemtas 2007. gadā. Mēs izmantosim rezerves fondus, lai finansētu konkrētus projektus. Tas nozīmē, ka iepriekšējā stratēģija nav pārlieku daudz grozīta. Mēs ceram, ka šo pieju atbalstīs gan dalībvalstis, gan uh, Eiropas demokratizācijas un cilvēktiesību instrumenta vadības komiteja. Tāpat mēs ceram arī uz Eiropas parlamenta atbalstu. Runājot par laika grafiku, mēs esam plānojuši iesniegt pārskatīto stratēģiju instrumenta vadības komitejai 14. un 15. decembrī. Neesam pārliecināti, ka šī stratēģija tiks pieņemta uzreiz. Bet jebkurā gadījumā vēlāk stratēģija tiks nodota parlamentam pārbaudē. Mēs noturēsim vēl vienu konsultāciju kārtu ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem konkrēti par šo dokumentu. Tad šī kārta tiks noturēta pēc jūlija konsultācijām. Mēs ceram, ka mēs varēsim izpildīt eh, laika termiņu, ko komisija mums ir uzlikusi, un tas ir 2010. gada mārts. Tātad tas būtu laika grafiks, ko mēs cenšamies ievērot. Pēdējais priekšādātāji, kā jau jūs zināsiet, nav runa tikai par stratēģiju pārskatīšanu, ir runa arī par regulu pārskatīšanu, kas ļauj mums sniegt finanšu palīdzību ārvalstīm. Attiecībā uz cilvēktiesību un demokratizācijas instrumenta regulu, kas tika pieņemta 2006. gada 28. decembrī. Šeit būs tikai dažas nelielas tehniskas izmaiņas. Tās attiecas uz uh, PVN prasībām, ja ir runa par ārējo palīdzību. Eiropas komisija neiesaka nekādas būtiskas saturiskas izmaiņas. Tas nozīmē, ka jūsu komiteja drīz vien saņems visaptverošu priekšlikumu no komisijas puses, kas attiecas uz PVN jautājumiem demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentam, bet paš, šīs pašas PVN prasības attiecas arī uz citiem instrumentiem. Paldies Tīmens kungam. Tas nozīmē, ka esam uzklausījuši abas komisijas pārstāvis gan Baracis kungu, gan Tīmens kungu. Un tagad došu uzreiz vārdu nevalstiskajām organizācijām, kas ir e, ļoti būtiskas šī instrumenta izstrādē. Tad mēs varēsim uzklausīt e, to, kas jūs uztrauc. Un cik es zinu, pārstāvi, kas izteiksies, ir iesniegusi arī komisijai dokumentu par demokratizācijas tīklu un cilvēktiesību instrumentu. Thanks, Madam Chair, for giving the floor. I... Lielas paldies, priekšādētāji. Es sākšu, un Leonora pēc tam runās tālāk. Mani sauc Aleksandra Makraf, es strādāju Plan International, kas ir viena no lielākajām attīstības organizācijām un kas ir locekle Concord organizācijā. Uh, Es aktīvi darbojos arī Concord organizācijā un tieši tāpēc es šeit šodien šajā sēdē uzstājos. Concord ir Eiropas nevalstisko organizāciju apvienība, kurā piedalās vairāk nekā 1600 dažādu nevalstisko organizāciju, kas darbojas visās 27 Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs eh, pārstāvam tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu. Mēs apsveicam šo iespēju, ko ir sniedzis Eiropas parlaments paust mūsu viedokli. Tas būs visu attīstības nevalstisko organizāciju viedoklis par Eiropas Savienības eh, darbu demokratizācijā un cilvēktiesībās. Es domāju, ka Tas ir ceļš uz konstruktīvāku, strateģiskāku dialogu starp visām institūcijām. Mēs regulāri konsultējamies ar Eiropas komisiju un Eiropeidu, bet mēs, protams, atbalstam arī ciešāku dialogu ar Eiropas parlamentu, kas pārauga šos instrumentus. Mēs vēlamies sadarboties ne tikai ar attīstības komiteju, bet arī ar šo komiteju, cilvēktiesību apakškomiteju. Mēs uzskatām, ka šo abu komiteju darbs ir uh, labs un viens otru papildina. Mēs Uzskatām, ka Konkord var palīdzēt eh, demokratizācijas un cilvēktiesību tīklam. Leonora, kas runās pēc manis, arī uzskata, ka mums ir jāstiprina nevalstisko organizāciju un pilsonisko organizāciju uh, viedoklis. Tādējādi mēs varam cīnīties pret nabadzību, pret sociālo izslēgšanu. Mēs uzskatām, ka uh, cilvēktiesības un attīstība ir divas no, no viena otras neatrājumas lietas. Mums ir jācīnās par attīstību balstoties uz cilvēktiesībām. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai šo pieeju vajadzētu atbalstīt. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šī instrumenta un sadarbības instrumenta mērķi ir uh, papildinoši un tajos ir norādītas pareizās prioritātes, ko atbalsta arī Eiropas komisija. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesību pieeja ir pareizā pieeja attīstībai, bet par to mēs varētu parunāt arī nedaudz vēlāk. Pašlaik daži komentāri par instrumentu kā tādu. Konkorda ir atklājusi trīs galvenās problēmas, kuras es vēlētos nedaudz aprakstīt. Viena attiecas uz konsultāciju procesu. Mēs atzīstam, ka pilsonisko organizāciju iesaistīšana instrumenta konsultāciju procesā ir ļoti būtiska. Tas ir jādara jau galvenā centra līmenī Briselē. Mēs uzskatām, ka konsultēšanās process ir uzlabojies delegāciju līmenī, taču mēs uzskatām, ka šis process vēl ar vienu nav labs un nav politiskās piediena veikt šādas konsultācijas. Pēc konkurta veiktās analīzes attiecībā uz tās loceklēm. Mēs varam secināt, ka šo locekļu sniegtās atbildes norāda, ka vietējā līmenī konsultācijas nav veiktas. Esmu konsultējusies ar mūsu birojiem un izņemot Ugandu un Ruandu, šķiet, ka uh, nav notikusi nekāda konsultēšanās par, būs, par, par konkrēto darbības plānu. Tas nozīmē, ka mūsu organizācijas loceklis, tātad vietējie biroji, diemžēl nav iesaistīti konsultēšanās procesā. Bet kā gan var Eiropas komisija uh, izvirzīt aicinājumus iesniegt priekšlikumus par konkrētiem procesiem, ja iepriekš nav aptaujātas konkrētās vajadzības? Iespējams, ka jūs tas pārsteigs, bet uh, finansējums, kas ir pieejams instrumenta ieviešanai, pašlaik ir pārāk mazs. Šī instrumenta budžets pēc Eiropas komisijas pašas vārdiem ir visai pieticīgs. Lai šāds instruments, kas ir tik nepieciešams, varētu pildīt savus mērķus, budžets noteikti ir jāpalielina. Ņemot vērā, ka budžets ir tik pieticīgs, un to ir atzinusi arī revīzijas palāta savos ziņojumos, norāda, ka labi priekšlikumi ir jānoraida tieši tāpēc, ka finansējuma trūkst. Tas īpaši attiecas uz demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentu. Kad aptaujāju mūsu vietējos birojus Concord organizācijā, tie norādīja, ka nav jēgas atsaukties uz šiem aicinājumiem, jo projektā ir tik maz naudas, ka, diemžēl, šie starptautiskie projekti nevar konkurēt. Kā jau Tīmans kungs paziņoja, jau Eiropas komisija ir teikusi, ka daži konkursi netiks izsludināti nākamgad, un tie tiks iekļauti rezerves sarakstā. Pēdējais par pieejamo finansējumu. Uh, Šķiet, ka starptautisko donoru vidū pieaug tendence, ka tiek paredzēts eh, tiešā budžeta atbalsts no valdībām, nevis no dažādām organizācijām. Vai tiešām tas ir labākais veids, kā palīdzēt eh, iedzīvotājiem, kas jau tā ir daudz cietuši? Attiecībā uz šī instrumenta ieviešanas mehānismiem mēs uzskatām, ka varētu uzlabot procedūru, kā tiek izsludināti konkursi. Pašlaik daži šie konkursi ir atklāti, citi ir ierobežoti, dažiem ir uzlikti ļoti strikti nacionāli ierobežojumi, kamēr citiem tādu nav. Konkorda uzskata, ka 2008. gadā no visiem uh, izsludinātajiem konkursiem 50% konkursu netika izmantoti noteikumi. Līdz ar to uh, Uh, pilsoniskās organizācijas ieguldīja ļoti lielus resursus gan laika ziņā, gan naudas ziņā, un rezultātu vispār nebija nekādu. Attiecībā uz finanšu no nosacījumiem es ar prieku uzklausīju Tīmansa kungu, kurš teica, ka šis jautājums varētu tikt atrisināts turpmākajos konkursos. Taču, vispārīgi runājot, trūkst elastīguma. Bieži vien šis uh, noteikuma process ir ļoti uh, apgrūtinošs, un līdz ar to rezultātu sasniegt ir ļoti grūti. Bieži vien trūkst atbilstības starp izmaksām un sasniegtajiem rezultātiem. Vēlreiz es vēlētos pateikties cilvēktiesību apakškomitejai, ka tā ir devusi Konkordu iespēju izteikties nevalstisko organizāciju vārdā. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir jāspēlē vadošā loma, ja ir runa par Eiropas Savienības atbalstu demokrātiem un cilvēktiesībām. Mēs uzskatām, ka šai apakškomitejai ir ļoti nozīmīga loma, lai nodrošinātu saskaņu starp cilvēktiesību un attīstības politikām. Paldies! Liels paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju! Sniegšu kādu piemēru. Vakar Concord izplatīja publikāciju par šo jautājumu. Es domāju, ka ir ļoti būtiski apspriest šo jautājumu no dažādu jomu viedokļa. Galu galā mums ir vajadzīga cieša sadarbība parlamentā starp mūsu komiteju un starp attīstības komiteju. Šķiet, ka tā bija Zviedrijas prezidentūras ideja. Mēs runājam par atbalstu demokrātijai arī apspriežoties ar attīstības komiteju. Mums bija arī pusdienu tikšanās ar prezidentu, kur mēs spriedām par šiem jautājumiem. Mēs skaidrojām, cik, tas, cik ir būtiski ieviest horizontālu pieeju, visu jomu pieeju, gan parlamentā, gan arī citur. Esam sprieduši arī par pārtikas piegādes drošību. Šeit bija iesaistīta vides komiteja līdztekus divām citām komitejām. Mums ir jādomā par šo uh, kopējo pieju katru dienu. Tagad došu vārdu Leonorai Rabaso, kas ir cilvēktiesību koordinātori. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kā jau jūs teicāt, mani sauc Leorana Rabasa un es strādāju uh, Uh, cilvēktiesība aizsargātāju organizācijā, kas ietilpst šajā nevalstisko organizāciju tīklā. Tas ir neformāls cilvēktiesība aizstāvības organizācija tīkls, kas uh, tiekas uh, Briselē regulāri. Tas ir tīkls, kurā ir vairāk kā kurā, ir, kurā darbojas vairāk kā 40 dažādas nevalstiskās organizācijas, starptautisku līmeņu organizācijas, un sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām dažādās uh, cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanas tēmās. Uh, šī uh, tīkla ietvaros ir izveidota darba grupa, kas cenšas meklēt iespējas stiprināt uh, cilvēktiesību uh, situāciju ar Eiropas Savienības finansējumu palīdzību, un tādā veidā mēs uh, arī pievēršam lielu uzmanību šim instrumentam demokrātiem cilvēktiesībām. No mūsu puses, no mūsu tīkla puses mēs uh, Uzskatām, ka mēs esam tāda kā sarunvedēja puse. Mēs sniedzam informāciju, ko mēs saņemam eh, no savām vietējām organizācijām. Mēs zinām, ka vietējā līmenī notiek sarunas, bet mēs esam tāds kā otrais līmenis, eh, lai varētu šo informāciju nodot jums Eiropas institūcijām. Mēs gribētu pateikties Eiropas parlamentam par šo iespēju uzrunāt cilvēktiesību apakškomiteju. Mēs ceram, ka eh, šis būs vēl viens solis lai varētu uzlabot sadarbību un uh, intensificēt dialogu ar jums par uh, vispārīgām cilvēktiesību tēmām, bet arī par šo ļoti konkrēto uh, Eiropas instrumentu demokrātiem cilvēktiesībām. Mūsu klātbūtne jau pati parāda, cik būtisku uzmanību Eiropas Savienība piešķir pilsoniskai sabiedrībai un cilvēktiesībām. Tīpaši runājot par uh, ar instrumentu saistītajām konsultācijām Mēs pozitīvi vērtējam komisijas informāciju un mēs pozitīvi vērtējam visas iespējas, kad mēs varam paust savu viedokli, savas bažas, rūpes, bet vienmēr visu vēl var darīt vēl labāk. Mums ir tāds īpašs lūgums vai ierosinājums. Varbūt pēc tam, kad mēs sniedzam savu informāciju, varbūt mēs saņemtu kaut kādu novērtējumu no Eiropas institūcijām, jo mēs uzskatām, ka tas viss ir nepārtraukts mācību process, ir īpaši cilvēktiesību nevalstiskajām organizācijām. Runājot par finansējumu, mēs neesam speciālisti tehniskajās detaļās, un dažkārt mums ir tāda sajūta, ka dažkārt mūsu uh, sniegums netiek varbūt tik pozitīvi novērtēts, jo tas nav bijis pilnīgi pareizi, tā ka tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs no Eiropas komisijas varētu saņemt kaut kādu atbildes informāciju, vērtējumu šajā jomā. Tik tālu par eh, konsultāciju procesu šeit Eiropā, bet, kā jau Aleksandra norādīja, notiek vēl viens ļoti būtisks konsultāciju process, un tas ir vietējā līmenī. Mēs cenšamies saklausīt un ņemt vērā savu vietējo partneru balsis. Mēs zinām, ka Eiropas komisijas delegācijas veic eh, ļoti labu darbu vietējā līmenī, intensificējot šo konsultāciju procesu ar pilsoniskām uh, organizācijām. Kā jau Aleksandra norādīja, mēs saņemam atbildes reakciju informāciju no saviem partneriem. Un mums ir uh, imidžs dažkārt tāds dažāds. Dažkārt tad, kad uh, pilsoniskai sabiedrībai organizācijām ir finansējums, tad šī komunikācija ir diezgan veiksmīga, laba, bet tomēr ir diezgan liela pilsoniskās sabiedrības daļa, kur neapzinās, ko Eiropas Savienība var darīt tās uh, labā. Ja tīpaši, ja mēs šeit runājam par konkrētu instrumentu, kas varētu palīdzēt pilsoniskai sabiedrībai sarežģītās situācijās. Sabiedrība dažkārt ir tādā izdzīvošanas procesā, un tai nav laiks vai resursi, eh, lai varētu piekļūt informācijai, teiksim, bieži vien nav piekļuva internetam. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam tās tendences, ko jau ir paudusi Eiropas komisija, mēs uzskatām, ka uh, lielāka uzticēšanās vietējām delegācijām ir pozitīvi vērtējama. Un uh, es domāju, ka šis instruments arī piešķir lielāku nozīmi dažādām atbalsta schēmām lokālā līmenī. Tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīgi, lai laba un tāda dziļa konsultācija notiktu nepārtraukti ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem uz vietas. Es nedomāju, ka trūkst vēlmes visu šo darbu veikt. Es domāju, ka dažkārt Eiropas komisijas delegācijām nav kapacitātes, tie ir resursu ziņā veikt visu šo darbu. Šai sakarībā mēs domājam, ka Eiropas parlamentam ir ļoti būtiska loma, īpaši jau kā jūs norādījāt iepriekš. Ir noticis saruna process lai definētu, kā notiks visa šī ārējā sadarbība. Un šajā sakarībā ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu kapacitāte un iespēja nodrošināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Um, more... Runājot vispārīgāk par vispārīgiem uh, instrumenta mērķiem un šī instrumenta aptvērumu. Tas jau ir ārkārtīgi labi, ka mums ir šāds instruments. Šis instruments sadarbojas, nodrošina tieši sadarbi, tā sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, nevis ar valdību. Un šī kolosālā iespēja darboties bez centrālās valdības uh, atbalsta padara šo instrumentu par ārkārtīgi svarīgu, un tāpēc šo instrumentu nepieciešams stiprināt un jāļauj tik tiešām risināt reālas vajadzības uz vietas. Tāpēc mēs lūdzam stiprināt šī instrumenta budžetu, jo tas savukārt ļaus cilvēktiesību demokrātijas instrumentam reaģēt uz reālām vajadzībām pilsoniskajā sabiedrībā. Iepriekš jau tika minēts problēmas, kāpēc komisijai nav varbūt izdevies izpildīt visas tās prognozētās vajadzības, jo dažkārt ir pietrūcis finansējums, budžets ir ierobežots, ir labi projekti, kas nevar saņemt finansējumu. Ir uh, konkursi, kas tiek uh, apturēti vai atcelti, tāpēc, ka nepietiek līdzekļu. Noslēgumā gribētu teikt, lai šis tik ļoti nepieciešamais instruments varētu izpildīt savus mērķus, ir nepieciešams pirmām kārtām palielināt budžetu, kā jau es teicu, un jānodrošina šī savietojamība ar tematiskajām un geogrāfiskajām programmām, tā lai mēs varētu atbilstoši veicināt cilvēktiesības un uh, demokrātiju. Paldies! Kiitos erittäin paljon tästä. Paldies par šo sniegumu. No jūs teiktā skaidri izriet, ka a, vietējo partneru konsultāciju process ir īpaši svarīgs. Un a, šīm ārkārtīgi būtiskiem instrumentam ir nepieciešams atbilstošs finansējums, lai tas varētu turpināt a, funkcionēt atbilstošā veidā. Tagad gribētu uh, dot vārdu saviem kolēģiem, un uh, komisija pēc tam varēs atbildēt uz izteiktiem komentāriem un jautājumiem. Mums jau ir runātājs raksts Gomešs kundze, Hovet kungs, De Kaisers kundze, Lokpīlers kundze. jo viņa ir uh, bijuši šajā procesā ļoti iesaistīta. Eh, Ziņojumu šajā jautājumā aizstrādāja tautas partijas grupa, arī eh, Garens kungs runās, bet sākam ar eh, Gomešas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Es Es saprotu, ko Tīmans kungs teica, ka līdz šim mums vēl nav bijis pietiekami daudz laika ieviest šo instrumentu, tāpat laikā mēs jau varam redzēt dažus trūkumus. Domāju, ka būtu pareizi censties šos trūkumus novērst. Es ļoti eh, sirsnīgi eh, pateicos jums, priekšsēdētājs kundze, par to, ka uzaicinājāt nevalstisko organizāciju pārstāvis. Domāju, ka uh, nevalstiskās organizācijas ir absolūti nepieciešams priekšnosacījums, lai viss šī darbība būtu veiksmīga. Es ļoti augstu vērtēju šo nevalstisko organizāciju, ļoti nopietno devumu. Gribētu teikt, no savas personīgās pieredzes strādājot uh, pie cilvēktiesībām un arī attīstības komitejā, es ļoti lielā mērā piekrītu nevalstisko organizāciju pārstāvu izteikumiem. Piekrītu, ka konsultāciju līmenis vietējā līmenī, tātad ar delegācijām, ir ārkārtīgi vājš. Un tas attiecas uh, ne tikai uz uh, šo cilvēktiesību instrumentu, bet arī uz attīstības instrumentu. Tas ir jautājums, kur mums vajadzētu likt tiešām lielāku spiedienu un kur arī komisija var dot lielāku ieguldījumu, eh, sniedzot atbilstoši norādes instrukcijas eh, Eiropas komisijas delegācijām, izstrādājot plānus eh, šī instrumenta ieviešanā un arī uh, Uh, attīstības instrumentu ieviešanā. Es izskatīju dokumentu, ko ir uh, izdalījušas nevalstiskās organizācijas, šana organizācija tīkla pārstāvi. Tur arī ir skaidri norādīts, ka arī starptautiskā krimināla tiesa būtu jāiekļauj šajās tematiskajās prioritātēs. Es uh, piekrītu šim nostādījumam. Vēl viens komentārs no manas puses. Protams, mēs redzam, ka pieejamais finansējums ir uh, ārkārtīgi nepietiekams. Reālais budžets ir pārāk mazs, jo, kā mēs redzam, šo uh, lielāko daļu patērē Eiropas Savienības misijas, piemēram, vēlēšana novērošanas misijas. Mums arī parlamentā ir darba grupa, kas seko šim vēlēšanu darbam, mums ir misijas. Arī ar šo grupu, es domāju, vajadzētu konsultēties, jo es domāju, ka tā izvērtēšana, tas darbs, kas tur tiek veikts, arī ir ļoti noderīgs, lai varētu labāk tērēt šim darbam paredzētos līdzekļus. Un vienā punktā es gan nepiekrītu šim dokumentam, kur nevalstiskā organizācija tīkls norāda un ierosina, ka, protams, papildus eh, budžeta līdzekļiem eh, viņi prasa, lai eh, šīs vēlēšanu novērošanas misijas būtu iekļautas geogrāfiskajās programmās. Es domāju, ka ir svarīgi, lai tas paliktu releks cilvēktiesību departamenta jautājums, jo pretējā gadījumā jūs pilnībā zaudēsiet šo uh, uzsvara likšana uz cilvēku tiesībām vēlēšanu novērošanu procesā. Pretējā gadījumā šis instruments zaudēs savu jēgu un vienkārši pildīs eh, to valdību vēlmes, kuras nemaz varbūt nevēlas nodrošināt pāriet uz demokrātiju un vēl mazāk varbūt cenšas ievērot eh, cilvēktiesības savās valstīs. Tāpēc ir izšķiroši svarīgi saglabāt šo programmu, bet, protams, ir jāpanāk tas, lai nauda, kas tiek tērēta Eiropas Savienībā un no Eiropas Savienības puses, tiktu atbilstoši tērēta un lai vēl vairāk līdzekļu, daudz vairāk līdzekļu tiktu paredzēti tām uh, darbībām, kas uh, eh, ietver šajā instrumentā. Piemēram, lai tiktu iekļautas visas uh, riskam vairāk pakļautās grupas, tāpat, lai tiktu strādāts pie konfliktu, riska izvērtēšanas novēršanas, lai tiktu iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Uh, Un te es lielā mērā piekrītu ierosinājumam, ka arī e, cīņa pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm un arī citi jautājumi būtu jāiekļauj atbalsta pasākumos. Mēs jau runājam par nāves sodu novēršanu, par e, bērnu izmantošanu militāros konfliktos, tam līdzīgiem jautājumiem. Tātad būtu jāvērš uzmanība arī cīņai pret vardarbību pret sievietēm un bērniem. Tātad tas īsumā ir viss, kas uh, man ir sakāms. Es gribēju teikt, uh, ka es tiešām piekrītu nevalstu organizāciju paustajām bažām. Mēs šajā apakškomitejā redzam tendenci, ka nauda aiziet programmām. kuras pilnībā kontrolē valstu valdības. Bet, kā es teicu, šis instruments ir ārkārtīgi svarīgs tieši pilsoniskai sabiedrībai un programmām, kuras nav obligāti jāapstiprina valsts uh, valdībai. Kītus, Rova Gomes. Lielas paldies Gomes kundzei. Šorīt es piedalījos konferencē ko organizēja Eiropas komisija un citas organizācijas par bērnu tiesībām un dzimumu tiesībām. Tur tieši šīs problēmas arī tika minētas. Arī viņiem ir budžeta problēma. Tad, kad tas ir nepietiekams, tad ir jāsāk prioritizēt, un es domāju, ka viena no prioritātēm noteikti ir pamattiesības bērniem un sievietēm, piemēram, tiesības uz veselību, un es domāju, ka tas mums noteikti jāpaturprātā. Andrikienas kundze, lūdzu, nākamā runātā. Pēc tam tikai Aizers kundze. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir divi jautājumi komisijai. Pirmkārt. Es esmu lasījusi, un mēs zinām, ka pirmais mērķis, kas pieminēts dokumentos, definēts šādi. Pirmā mērķa valsts ir tās valsts, kurās ir sistemātiski un nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, un tad tiek pieminēts šīs valsts šīs tiesības, un viena no tiesībām ir ticības brīvība. Šonadēļ es un daži citi kolēģi piedalījās sēdē ar ASV delegāciju, un mēs runājām par ticības brīvību. Tīmans kungs arī tikās ar šiem cilvēkiem. Mans jautājums ir tāds, vai Eiropas komisija izmantos šo finansiālo atbalstu demokrātijai un cilvēku tiesībām, uh, eh, lai garantētu arī ticības brīvību. Kāda praksa bija iepriekš laikā no 2007. gada? vai projekti, kas atbalsta ticības brīvību, tika finansēti un vai tie tiks finansēti nākotnē. Otrs jautājums ir īsts. Tas ir par Eiropas komisijas stratēģiju atbalstīt pasākums, kas minēta Eiropas Savienības vadlīnijās, it īpaši cilvēktiesību dialogi un konsultācijas ar tādām valstīm kā Ķīna, Krievija, Irāna. Vai šie dialogi sasniedz savus mērķus, un ja nē, ko tad? Vai šis jautājums ir iekļauts jaunajā stratēģijas posmā, laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam? Lielas paldies Andrikienas kundze, un tagad Dekaizers kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! taisnība, mēs daudz esam cīnījušies par to, lai taptu šis speciālais instruments demokrātiem un cilvēktiesībām. Budžets ir vairāk nekā pieticīgs šobrīd, un mēs neesam nebūtu apmierināti. Es tādēļ saprotu nevalstisko organizāciju bažas par budžeta nepietiekamību. Mans jautājums gan ir par ko citu. Tīmans kungs, Eiropas komisijas pārstāvis, saka, ka instruments ir jauns. Tas vēl joprojām tiek attīstīts. Un šobrīd mēs nevaram vēl izdarīt visu secinājumus par tā darbību. Man ir vienkārši jautājums komisijai. Vai jūs esat izdarījuši kādus secinājumus vai mācības, pa, izējot no ziņojuma, ko pieņēma ārlietu komiteja pagājušajā sasaukumā. Safranks kungs un es mēģinājām izvērtēt šī instrumenta darbību vai tā daļas darbību, proti no, novērošanas misiju darbību. Mēs uzsvērām, cik svarīgs ir šīs novērošanas misijas, ir zināms problēmas ar to finansēšanu Mēs runājām arī par dažiem trūkumiem, kurus vajadzētu pārvarēt nākotnē, nu, piemēram, follow-up procedūru, novērošanu pēc vēlēšana norises. Vai Eiropas komisija šo ziņojumu ir izmantojusi, vai tā domā to izmantot nākotnē, vai domā veikt kādus atbilstošus pasākums? Jo Mēs afetā daudz strādājām pie šī ziņojuma, mēs pat apmaksājām konsultanta darbu, lai izvērtētu misiju darbību, un tādēļ man būtu ļoti žēl, ja jūs neizmantot šo dokumentu. Tātad tas bija jautājums komisijai. Paldies. Kītos, Rova Dekai. Paldies, Dekaizers kundzei. Hovita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es biju ļoti sarūktināts, ka mainījās darba kārtība šorīt, taču ir ļoti labi, ka mums ir ilgāks laiks runāt par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Mēs ceram, ka mūsu uh, ieguldījums ļaus komisijai veidot tālāk savu stratēģiju attiecībā uz šo jomu. Es piekrītu Klimens kungam. Uh, Uh, mums jābūt realistiskiem, mēs nevaram nekādas radikālas izmaiņas ieviest. Es esmu ļoti satraukts par cilvēku tiesību stāvokli. Es esmu iesniedzis daudz grozījumus. Pirmajā reizē, kad tapa ziņojums par šī instrumenta darbību, uh, Mani tādēļ ļoti interesē jūsu tālākais darbs, un arī mani interesē tas, ka regula tikt pieņemta šajā jomā. Nevalstiskās organizācijas mēs šeit uzklausījām, tad, kad runājam par prioritātēm un attiecībām ar uh, cilvēktiesību augsto komisāru un tā tālāk, tad, protams, uh, tehniskas lietas arī svarīgas, tādas kā PVN. Mūsu uzdevums ir novākt visas barjeras, taču es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst, kādēļ ir radīts šis finansiālās atbalsta instruments demokrātiem un cilvēktiesībām. Tas ir mūsu galvenais instruments cilvēktiesību aizstāvībai pasaulē. Domāju, ka nedrīkstam entuziasmu zaudēt, mēs nedrīkstam uh, risinot tehniskas lietas aizmirst galveno šī instrumenta pastāvēšanas mērķi. Es gribu uzdot jautājumus, neceru, ka jūs uz tiem atbildēsiet šodien visā pilnībā, taču gribētu atcerēties, atgādināt, kādi bija daži no svarīgākiem jautājumiem, kad mēs runājam par regulu. Domāju, ka būtu svarīgi jums izvērtēt eh, šos jautājumus tālāk darba grupā. Izvērtēt to, kā ir attīstījies šis instruments, un nevalstiskās organizācijas jau savās prezentācijās pieminēja šos problēmu jautājumus. Nu, piemēram, riska uzņemšanās. Reizēm mūs vaino, ka mēs gribam pārāk nodrošināties pret visiem riskiem. Mēs e, nevaram bieži vien atskaitīties par naudas lietošanu riskantās situācijas, taču šeit ir arī tāda riskanta joma Mums jādomā par to, cik tālu varam sadarboties ar opozīcijas politiskajām partijām. Mums it kā nedrīkstam mēs iejaukties politikā, taču bieži vien ir pelēkās zonas starp cilvēktiesību aizstāvjiem un opozīcijas partijām. Mums ir jāmēģina izpētīt, vai esam uzņēmušies pietiekams riskus. Otrs. Nav šaubu ka gluži vietā šeit tik pieminēta cilvēktiesība integrācija. Mēs jau sākumā teicām, ka gribam atsevišķu instrumentu, bet negribam, lai tas negatīvi ietekmētu to, kas tiek darīts galvenajās ge geogrāfiskajās programmās, un mēs gribam, lai dažādi instrumenti dažādās programmas viens otru papildinātu, nevis konkurētu. Gribētu dzirdēt, kas stratēģijā tiek teikts par to, vai praksē arī notiek pietiekama sadarbība un integrācija starp šīm programmām. Tālāk man kolēģi Anna šeit runāja par vēlēšanu novērošanas misijām. Mēs ļoti lepojamies ar šīm misijām, mēs nevēlamies tās samazināt, mēs gribam aizvien biežāk novērot vēlēšanas. Taču lielākā problēma no jūsu viedokļa ir tā, ka šīm misija novērošana ir ļoti dārga. Mēs pietiekam labi to daram un vēlamies darīt to vairāk, un mēs domājam, ka varētu arī tērēt vairāk naudas vēlēšana novērošanai. Tas būtu pilnīgi pamatoti. Problēma ir rast pareizo līdzsvaru starp uh, pietiekam labu vēlēšanu novērošanu, bet neaplaupīt tajā pat laikā cilvēku tiesība atbalsta citus veidus. Un tad tas nav jautājums par to, ka mēs vienkārši gribam vairāk naudas. Nē, mums ir jāaizsargā šie dažādie mērķi viens programmas ietvaros. Un visbeidzot, jautājums par to, cik preskriptīvi mēs varam būt konkrētu cilvēktiesību mērķu sasniegšanā un cik elastīgi vēlamies būt. Nevalstisko organizāciju pārstāvju jau to teica Tad, kad notiek kāda krīze, varbūt mums ir nepieciešamība rast brīvus līdzekļus, lai varētu sniegt atbildi šai krīzē. Neviens nav perfekts. Mēs šeit negribam kritizēt komisiju, taču es domāju, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi, kurus cerams mēs varēsim jums šodien vismaz pieteikt un kādreiz jūs tos pārtulkosiet savā stratēģijā. Lielas paldies Hovita kungam! Lavilers kundze un Gēnca kungs, un es gribētu aicināt visus izteikties īsi, jo mums jāatstāja laiks arī atbildēm. Lohbīlers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu tikko ievēlēta deputāte, un tādēļ uz man patiešām atstāja lielu iespaidu tas, cik daudz, kas var tikt izdarīts ar tik nelielu naudas summu un finansējumu. Jā, rezultāti patiešām ir labi. Taču tā nīpat laikā mēs dzirdējām, ka daudz labi projekti tika noraidīti līdzekļu trūkumu dēļ. Un tāpēc arī es teikšu, ka budžetam ir jābūt daudz lielākam. Un varbūt mums vajadzētu domāt arī par to, kāda veida projektus var finansēt no šī instrumenta un kurus atkal no citiem instrumentiem, piemēram, no pirmsiestājas instrumenta par to vajadzētu debatēt tālāk. Es domāju, tas ir viens no veidiem, kā rast vairāk naudas cilvēktiesību un demokrātijas projektiem kā jūs teicāt, eh, Pilārs Kundze, kas ir ANO augstā cilvēktiesība komisāra, nesen bija Briselē, un viņa teica, ka viņa ir ārkārtīgi pateicīga par finansējumu, kas nāk no Eiropas Savienības instrumenta. Taču viņa saka, ka arī ir nepieciešams Eiropas Savienībai lielāku finansējumu dot daudzpusējiem ANO instrumentiem. Es uzklausīju nevalstisko organizāciju pārstāvis, un tur izskanēja nepieciešamība stiprināt Eiropas komisijas delegācijas dažādās valstīs un to spējas sazināties ar nevalstiskām organizācijām un citām pilsoniskām organizācijām tā, lai šis process kļūtu gan caurskatāmāks, gan arī iekļautu vairāk da darbojušos pušu. Tas nav jauns jautājums, tas ir pieminēts jau iepriekšējās diskusijās. Taču šķiet, ka atrisinājums pagaidām nav apmierinošs. Tātad mums ir jāturpina darbs pie šī jautājuma. Atbalstu to, ko teica Tīmans kungs, proti, ka ir labi iekļaut arī ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības uh, mūsu rūpilokā, jo tas nozīmē, ka arotbiedrības varētu cīnīties pret piespiedu darbu, un tas arī būtiski papildinātu mūsu cilvēktiesību definīciju. Kolektīvās tiesības ir tikpat svarīgas kā individu tiesības. Šodien uzzināju, ka agrāk ir bijuši lēmumi, kas nav bijuši pilnīgi pareizi. Nu, piemēram, ka nebūs vairāk līdzekļu, lai finansētu pēc traumas eh, terapijas centru spīdzināšanas upuriem. Septembrī mēs saņēmām sārakstu ar 50 rehabilitācijas centriem, kas atrodas visā Eiropā. Viņi saka, ka šī lēmuma rezultātā viņiem pietrūkstot naudas. Es varu runāt tikai par savu valsti, par Vāciju. Tur šis centrs ir zaudējis Eiropas Savienības fondus. Finansējums trim centriem it kā esot pilnīgi piet, pietiekams, bet tas nav pietiekams, tas neatbilst reālajām vajadzībām. Tātad pagātnē ir bijuši atsevišķi lēmumi, kas ir nevis uzlabojuši cilvēktiesību situāciju, bet pasliktinājuši. Un tad pēdējais komentārs man jautājums ir šāds. Mēs tērējam ļoti daudz enerģijas, uh, lai šis instruments būtu populārāks un vairāk redzams. Es domāju, ka visumā jau tas ir labi. Taču vai mēs izvērtējam arī to, vai šī redzamība ir pietiekama? Vai ir, piemēram, dažādas horizontālās tēmas deklarētas? Vai mēs vienkārši iztērējam naudu runāt par šo instrumentu, varbūt, ka mēs nepopularizējam to ar pietiekam labiem līdzekļiem. Paldies! Lies paldies, Lohbīlers kundzei! Genta kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Es piekrītu uh, visiem komentāriem par budžeta nepietiekamību. Es domāju, tas ir nepieļaujami. Uh, tā kā līdzekļi ir ļoti pieticīgi, tad tie tiešām būtu jāpaukstina. Taču man ir, man gribētos runāt vēl par kaut kādu trūkumu, proti par lēmumu pieņemšanas sistēmu cilvēku tiesību veicināšanā ārpus Eiropas Savienības. Uh, Protams, ir daudz dažādu šķēršļu, jāsāk ar reālu politiku, kas e, reizēm skatās it kā caur pirkstiem. E, Francijas revolūcija notika pirms ļoti daudziem gadiem, taču visi tās ideāli vēl nav sasniegti. Es domāju, ka arī cilvēktiesība aizsardzībā vēl daudz kas darāms. Mums, mēs esam vienojušies par atsevišķiem elementāriem jautājumiem. Vai tiesības mirt, piemēram, ir pamattiesības? Vai tās būtu iekļaujams šajā tiesību sarakstā? Vai šī tiesība iekļaujas kaut kādos ģeostrateģiskos jautājumos? Vai pamatiesības ir arī saņemt palīdzību dzemdējot? Es domāju, ka jā. Bet visā pasaulē tās netiek nodrošinātas. Ir ļoti daudz problēmu, kas ar to saistās. Vai tiesības būt pēdušam arī ir pamatiesības, ja tas ir tikai bioloģiska nepieciešamība? Tāpat arī tiesības būt vakcinētam, vai tās ir pamatiesības? ir miljards cilvēku, kas nesa, nesaņem vakcīnas. Nē, viens miljards saņem pietiekam vakcināciju un pārējie pieci eh, miljardi pārtiek no pārpalikumiem. Vai attīstības valstu tiesības aprobežojas ar to, ka viņas var mums piedāvāt tikai kaut kādas uh, eh, cilmas šūnas un izēvielas vakcīnām, bet nesaņemt šīs vakcīnas? Uh, Es domāju, ka tie ir tādi filozofiski jautājumi, par kuriem vajadzētu spriest. Domāju, ka vajadzētu veidot darbu grupu, kurā būtu, teiksim, kā divi, trīs komisijas pārstāvi, divi, trīs parlamentārieši, vairāki konkordas pārstāvi, un tad varētu runāt par šiem te horizontāliem jautājumiem. Eh, tad mēs varētu spriest arī par dažādiem šķēršļiem, ko liek starptautiskās organizācijas, kas, kas rodas runājot starptautisko organizāciju mērogā, piemēram, Pasaules ticniecības organizācijā. Mēs redzam, ka sarunās ar Ķīnu neko daudz nevar panākt, bet kā mēs tomēr varētu virzīties uz priekšu tādā inteliģentā veidā? Es domāju, ka varētu sākt ar tādu nelielu, eh, neformālu darba grupu, Un mēs varētu ar to sākt, lai kaut kādā veidā tiktu uz priekšu, kodificējot ekonomiskās un sociālās pamattiesības. Es domāju, ka tas ir absolūti svarīgi. Paldies! Kiitos herra Göres erittäin mielenkiintoisista näkökohdista. Ja, e, nyt... Lās paldies, tas patiešām bija ļoti interesanti. Orandas kundze, Ilmeiset listalla aina joutuvat hiukan kärsimään. Ojilandes konzes atvainojas. Un kā priekšsēdētāji es vēlētos teikt, eh, lai jūs izsakaties patiešām īsi, jo galu galā mums ir jādod vārds arī komisijai un pārējām organizācijām, lai tās sniegtu savas atbildes. Mums ir arī uh, viesis no Nigērijas, ko mēs arī vēlamies uzklausīt. Lielas paldies! Uh, priekšādētāji. Jebkurā gadījumā uh, man būtu daudz vairāk sakāms, nekā man ir atvēlēts laika. Es arī esmu jauna deputāta šeit un arī uh, darbojos pirmo reizi šajā komitejā. Man patiešām interesē šis darba kārtības punkts, man tas liekas ļoti būtisks. Lūdzu, nepārprotiet mani, taču daļai man šķiet, ka uh, šis darba kārtības punkts jau ir nedaudz novecojis. Mums vajadzētu skatīties nākotnē. Mums vajadzētu saprast, kā īsti mēs varētu palīdzēt eh, attīstības vai jaunatīstības valstīm, kā ļaut eh, šo valstu sabiedrībām pārmainīties, kļūt tām demokrātiskākām un ievērot cilvēktiesības. Tad, kad mēs spriežam par budžetu un projektiem, kuros tie, šis budžets tiek investēts, manuprāt, Mums vajadzētu vairāk domāt par informāciju tehnoloģijām. Mums vajadzētu finansēt tieši šādus projektus. Mums vajadzētu palīdzēt skolām attīstīt uh, uh datorzinības. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki pārzinātu datorus. Galu galā tā ir viena no cilvēktiesībām piekļuva informācijai. Es uzskatu, tā ir viena no pamatiesībām. Galu galā mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Tas ir informācijas laikmets, tas ir informācijas tehnoloģiju laiks. Tieši tāpēc mums vajadzētu būt spējīgiem investēt eh, šajās valstīs, tieši šajās jomās. Tādā veidā mēs investētu šo valstu nākotnē. Paldies! Ojolandes kundzei tagad došu vārdu komisijai. Kurš vēlas izteikties komisijas vārdā? Priekšsēdētājs kundzes centīšos atbildēt tādā sintētiskā veidā, jo te tika daudzas lietas minētas un centīšos tātad atbildēt īsi un balstoties uz faktiem. Sākšu ar tēmu, kas tika aplūkot no Konkorda pārstāv puses un tāpat arī Gomešas kundze to minēja. Un tas ir par tiešo budžeta atbalstu. Tātad tiešais budžeta atbalsts un uh, fonda līdzekļi, kas tiek piešķirti uh, nevalstiskām organizācijām. Tātad tiešais atbalsts visām uh, sadarbības un attīstības darbībām ir palielinājies tikai no 20 uz 22 procentiem un pieaugums nav liels. Tātad otrais fakts ir tāds. Varbūt nepareizi tiek interpretēta daži skaitļi. Es katrā ziņā gribētu norādīt, ka 2009. gadā mēs esam iztērējuši vēlēšanu uh, misijām 23 miljonus un nevairāk. Un 24 vēl paredzētu, tātad kopā apmēram 50 uh, miljoni un tātad daļa šīs. Uh, naudas ir paredzēta vēlēšana novērošanām, bet 140 ir budžets kopumā. Nu jā, vienkārši tāpēc, ka mēs maksimāli cenšamies ietaupīt līdzekļus un uh, tāpat laikā dot maksimāli ieguldījumu cilvēktiesību aizstāvībā. Tā tad mīte un realitāte attiecībā uz šīm konsultācijām. Tas ir saistīts ar jautājumu, ko uzdeva uh, Lohbīlers kundze par uh, komunikāciju, konsultāciju. Jā, ir taisnība, ka pirms 2003. 2004. gada, pirms šīs dekoncentrēšanas, uh, uh komisijas mazāk aplūkoja šādus jautājumus un vairāk darbojās pilsoniskās sabiedrības vietējā līmenī. Pēc šīs dekoncentrācijas ir noticis tas, ka delegācijām ir bijuši papildus darba uzdevumi un pienākumi. Ir, protams, panākts progress, situācija tāpat laikā ir tālu no perfektas, bet katrā ziņā Kā es teicu, šī uh, konsultācija procesā ir progress un Konkorda uh, darba grupa ir uh, arī norādījusi ļoti skaidri, ka konsultācija process ir uzlaboji, uzlabojies pēdējo gadu laikā, un tas ir pilnīgi uh, normāli kopš šī dekoncentrācijas procesa. Tālāk, uh, runājot par revīzijas palātu, revīzijas palāta ir minējusi, ir norādījusi, ka ir tik tiešām šis process uzlabojies. Un kā es eh, jau teicu, atsevišķu projektu izvēlēšanās nevarētu būt uh, delegācija darba princips. Tālāk attiecībā uz uh, komunikāciju. Tā tad uh, notiek uh, cīņa pret uh, spīdzināšanu un 60 delegācijas reāli ir noturējušas sanāksmes, pasākums attiecībā uz šo rīcības līniju. Mums nekad nav panācis nav, nav izdevies panākt, lai lielākie televīzijas kanāli raidītu, teiksim, šādu veidu materiālu. Uh, Ēriņūs parasti ir tas, kas izplata mūsu uh, materiālu. Tātad šai ziņā vēl ir uh, liels darbs darāms nacionālā līmenī. Runājot par šo redzamību, es ceru, ka Anna Gomešs kundze nākamnedēļ būs Stokholmā un redzēs, mēs esam paredzējuši uh, Uh, pirmizrāde Eiropas attīstības dienu ietvaros. Tā būs uh, ļoti būtiska pirmizrāde, tā ir paredzēta arī, lai atzīmētu 15 gadus kopš vēlēšanu misiju uzsākšanas. Un tas būs viens no galvenajiem notikumiem šajās Eiropas attīstības dienās, ko organizē Zviedrijas prezidentūra. Runāt par rehabilitācijas centriem. Padoma ir pieņēmusi lēmumu sākot ar nākoš, nākošo gadu pakāpeniski uh, samazināt uh, šos uh, Eiropas Savienības līdzekļus rehabilitācijas centriem. Bet uh, eksistējošie rehabilitācijas centri varēs uh, joprojām saņemt līdzekļus, bet uh, jauni nē. Priekšsēdētāji aicina noslēgt šo uzstāšanos, lai vēl atlikt laiks Tīmankungam. Yeah, but as, as you both know, we have the work... Tīmenkungs, eh, kā jūs zinat, mums ir darba grupa, kas eh, darbojas pie šī instrumenta, un tas nozīmē, ka tā, šīs darba grupas deputāti saņems informāciju, kas tika šeit apspriesta. Tīmenkungs, lūdzu jums vārds. Priekšādētāji. Man šīs diskusijas un arī deputātu uzdotie jautājumi likās ļoti interesanti. Daudzi no šiem jautājumiem noteikti ir jāapspriež padziļināti. Taču, kā jau jūsu komitejas sekretariāts zina, jau vairākas nedēļas esmu centies panākt tikšanos ar Eiropas parlamentu par šīs stratēģijas pārskatīšanu. Mums, diemžēl, ir palicis maz laika lai sagatavotu dokumentu par jauno stratēģiju. Tāpēc es necentīšos atbildēt visiem deputātu, uz visiem deputātu uzdotajiem jautājumiem. Es gribētu parunāt tikai par trīs lietām. Jā, protams, es atbalstu to, ka cilvēktiesībām būtu vajadzīgs lielāks budžets. Diemžēl nevar pieņemt lēmumus šajā jomā. Sastrādāties vietējā līmenī, mēs eh, centīsimies darīt visu iespējamo un mūsu delegācijas noteikti strādās arī savā līmenī, lai uzlabotu situāciju. Taču atcerieties, ka delegācijas drīz sagaida ļoti lielas pārmaiņas. Proti, ja un kāda Lisabonas līgums stāsies spēkā, pēc tam, tad mums vajadzēs ļoti uzmanīgi salīdzvarot visas prioritātes. Gomišas kundzei jau teicu, ka Uh, Startautiskā krimināla tiesa, protams, ir viena no galvenajām prioritātēm, ja mēs runājam par stratēģijas finansēšanu. Gribētu teikt arī, ka vardarbība pret uh, sievietēm un meitenēm arī jau ir iekļauta pašreizējā stratēģijā. Mēs to stiprināsim, iekļaujot jaunas vadlīnijas jaunajā stratēģijā. Šīs vadlīnijas jau ir pieņemtas. Andrikins kundze vārda brīvība, informācijas brīvība jau ir viena no pašreizējās stratēģijas prioritātēm. Mēs to saglabāsim un arī iekļausim ne tikai demokrātijas un cilvēktiesību instrumentā, bet arī a, divpusējos dialogos ar veselu valstu virkni. Par Eiropas Savienības vadlīnijām, par dialogiem. Mēs ar instrumentu palīdzību esam finansējuši tikai seminārus konkrētos dialogus finansē no administratīvā budžeta komisija, prezidentūra un padome. Runājot par Sela Frankas kunga ziņojumu un jūsu ziņojumu, es vēlējos piebilst, ka pie piektā, pie piektā mērķa un arī pie otrā mērķa uh, Šajā pārskatā mēs iekļausim īpašu atsauci, ka ir vajadzīgs pārskatīšanas darbs, kurā ir jāiekļauj arī pilsoniskā sabiedrība. Šajā pārskatā mēs specifiski aplūkosim vēlēšanu novērošanas darbu. Mēs strādājam arī pie citām rekomendācijām, kas bija iekļautas parlamenta rezolūcijā pēc jūsu ziņojuma. Havita kungs nosauca vairākus svarīgus jautājumus. Nedomāju, ka varēsim to apspriest, mums vienkārši trūks laika, un viņš pats arī jau ir izgājis no zāles. Tagad pavisam īsi atbildēšu Lohbīlers kundzei. Budžeta palielināšana augstā komisāra atbalsts ir iekļauts cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta regulā. Tā ir vienīgā starptautiskā organizācija, kas saņem finansējumu pastāvīgi. Šis finansējums netiek piešķirts tieši no komisijas puses. Šis budžets ir 4 miljoni gadā. Tas nozīmē, ka mēs esam nodrošinājuši, lai šīs nosacījums tik iekļauts regulā. Gerence kungam nevaru apsolīt, ka tiks izveidots šāds, ka tiks izveidota šāda izpētes grupa. Bet iespējams, ka to var apspriest ar attīstības komiteju un uh, arī šo apakškomiteju noteikti var par to informēt. Jebkurā gadījumā diskusijas par šo jautājumu nav beigušās. Priekšēdētāji, es atkārtošu, ka šī darba grupa ir jānorganizē pēc iespējas drīzāk, un mums ir jāapspriež visi šie jautājumi sīkāk. Lielas paldies Tīmēn kungam! Protams, mēs visi ceram, ka šī sanāksme tiks norganizēta pēc iespējas ātrāk jo parlamentā komitejām ir jāuzzina par šo darbu. Tā ir mums ļoti liela prioritāte. Tad mēs to tikai un vienīgi sagaidām. Tad, kad komiteju deputāti piedalās delegācijās, viņi var lūgt padomu sekretariātam Visiem deputātiem, kas interesējas par finansēšanas instrumentu, ir tiesības uzzināt, kādi projekti ir finansēti šī instrumenta ietvaros, piemēram, Turcijā. Šo jautājumu mēs izskatīsim mūsu nākamajā sanāksmē. Protams, ka par šo jautājumu mēs uzdosim arī mutisku jautājumu. Šis jautājums ir ieplānots eh, nākamotardien plenārsesijas ietveros. Budžeta komiteja neatbalstīja ārlietu komitejas lūgumu piešķirt lielāku finansējumu šai organizācijai, bet mums būs jāizskata iespējas, ko mēs varētu veikt šajā sakarā. Liels paldies par šīm diskusijām. Tagad pievērsīsimies sestajam darba kārtības punktam. Te mums ir tikai viens punkts. Vēlētos sveikt globālās rīcības darba grupas vadītāju Henčava kungu no Nigērijas. Viņš pie mums ir ieradies, jo parlamentā tiek organizētas debatas par šo jautājumu. Te ir iesaistīts arī starptautiskās krimināltiesas priekšsēdētājs. Šī sanāksme ir paredzēta tieši pēc mūsu sēdes. Laipni lūgts, sentorkungs. Cik es saprotu, Prodikungs īpaši aktīvi ir iesaistījies šīs organizācijas darbā, tad parlamentārieši globālajai rīcībai. Varbūt Prodikungs vēlētos sveikt senatoru mūsu vārdā. Paldies, priekšādētāji, pavisam kodolīgi izteikšos. Otra sanāksme sāksies pavisam drīz, tas būs zālē 5G2, tur mēs runāsim par starptautisko kriminālu tiesu. Tiesnesis Cungs būs klāt šajā sanāksmē. Visi kolēģi ir laipni aicināti piedalīties šajā sēdē, tad zālē 5G2. Vēlējos jūs informēt arī par mūsu organizāciju parlamentāriešu globālai rīcībai. Šī ir viena no organizācijām, kas ir ļoti aktīva arī mūsu parlamentā. Šī organizācija ir ļoti svarīga, tā ir strateģiski darbojusies, lai palīdzētu starptautiskajai krimināla tiesai un lai palīdzētu īstenot Romas līgumu. Šī organizācija nesen ir darbojusies arī Japānā. ASV vēl nav iesaistījusies šīs organizācijas darbībā. Mēs centīsimies labot šo problēmu, jo potenciāli tie ir ļoti daudz grūtību. Paldies priekšēdētāji, tas būtu viss no manas puses. Lielas paldies Prodīkungam. Es arī esmu šīs organizācijas locekli, tāpēc man ir liels prieks sveikt senatoru. Vēlētos viņu sveikt, diemžēl sakot, ka mums ir atlicis pavisam maz laika, lai runātu par šo pēdējo jautājumu. Jebkurā gadījumā dosim jums nedaudz laika uzrunai. Lielas paldies priekšsēdētāji! Vēlētos teikt, ka man ir liels gods būt šeit klāt pārstāv ne tikai organizāciju parlamentāriešu globālajai rīcībai, bet arī Nigērijas parlamentu Āfrikā. Esmu bijis šīs organizācijas priekšsēdētājs pēdējos divus gadus, un e, tas ir tāds parlamentāriešu tīkls, kurā darbojas apmēram tūkstots parlamentāriešu no 120 parlamentiem visā pasaulē. Kaut arī mums ir vairākas programmas, tad ilgspējīga attīstība, miers un demokrātija – starptautiskās tiesības, cilvēktiesība programma. Šīs pēdējās programmas ir mūsu galvenās programmas. Šo programmu ietvaros mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai visas valstis pasaulē ievērotu Romas līgumu. Simtdesmit valstīm, kas ir pievienojušās šim līgumam, šī organizācija ir bijusi ļoti būtiska, lai ļautu uh, 65 valstīm parakstīt līgumu. Mēs esam ļoti smagi pie tā strādājuši. Pēdējās valstis, kam mēs esam palīdzējušas, ir e, Čīle un Čehijas Republika 2009. gadā, Kukas salas, Surinama, Madikas kara 2008. gadā. Es kā nigērietis varu teikt, ka cilvēktiesību un demokrātijas jautājums mums ir ļoti būtisks. It īpaši mēs strādājam Rietumā Afrikā, lai nodrošinātu tur mieru un stabilitāti. Kam, kā jūs zināsiet, mēs spēlējām ļoti nozīmīgu lomu Sieraleones un Liberijas konfliktā. Tad, kad bijušais Liberijas prezidents tika nodots tiesai starptautiskajā krimināltiesā. Mēs ļoti novērtējam sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm, kā arī Eiropas Savienības aģentūrām. Mēs patiešām ceram, ka šī partnerība un sadarbība turpināsies arī nākotnē. Kā jūs visi zināsiet, pirms dažām nedēļām radās problēmas Gvinējā. Nigērija ir centusies normalizēt situāciju valstī, taču pēdējās, pēdējā brīdī mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka starptautiskā krimināltiesa ir uzsākusi izmeklēšanu par Gvinējā notikušiem notikumiem. Tad, kas īsi tur notika? Daži cilvēki tika uzaicināti uz uh, mītiņu stadionā, un šajā sanāksmē daudzi tika nošauti. Parlamentārieši globālajai rīcībai centa, cenšas izpētīt uh, šos jautājumus no divām perspektīvām. Pirmkārt, mēs cenšamies uh, cīnīties pret uh, kainieku un vieglo ieroču izplatību, un mēs cenšamies nodrošināt atbilstību Romas līgumam. Noslēgumā es vēlētos pateikties par Prodīkunga ielūgumu un vēlētos to atkārtot. Visi ir laipni aicināti uz eh, sanāksmi 5G2, kur mūs uzrunās starptautiskās krimināltiesas priekšēdētājs. Paldies! Lielas paldies, paldies senatoru kungam par eh, šo runu. Ja mēs būtu zinājuši agrāk, kāda bija šī situācija, tad varbūt būtu organizējuši šo sēdi savādāk, taču diemžēl saņēmām informāciju pārāk vēlu. Kā jūs teicāt, starptautiskās krimināltiesas prezidents būs šajā otrā sēdē, un man personiski bija ļoti interesanti uzzināt, ka bijušais Liberijas prezidents uh, ir uz tiesas, uz apsūdzēto sola. Uh, Man tas tiešām dara prieku. Es eh, ceru, ka jūs arī varēsiet doties uz Hāgu un vērot šo tiesu sēdi. Tā ir interesanta. Uh, interesants pasākums. Tātad paldies visiem parlamentāriešiem globālajai rīcībai, paldies uh, jums, Nigērijas pārstāvim, paldies Prodikungam, ka organizējāt šo jautājumu. Jūs pieminējāt uh, Gvinēju, un par šo jautājumu plenārsēdē runāsim nākamnedēļ ceturtdienas pēcpusdienā Strasbūrā. Gribētu pateikties visiem par to, ka piedalījāties šajā ļoti interesantajā komitejas sēdē. Uh, līdz ar to sēde ir beigusies. Paldies par uzmanību.